To... Godātie kolēģi, gribētu jūs visus ieņemt vietas, lai varam sākt darbu. Minutes, uh... Došu jums pāris minūtes. Their... Nu, vispirms, lai žurnālisti viņu skaisti nofotografē bet tad pēc tam žurnālistus tomēr lūšu, lūkšu atkāpties, apsēsties, kā, kur nebūtu citur. Labu pēcpusdienu visiem! Pirmām kārtām gribētu šeit mūsu vidū sveikt komisāru samata kandidāti Margaretu Vestageru. Lūk, Ekonomikas un monetāro lietu komiteja ir tā, kas šo uzklausīšanu organizē. Šī ir jau trešā ekon uzklausīšana Šķiet, mēs kļūstam gandrīz par tādu uzklausīšanas aparātu, bet šī uzklausīšana nav mazāk svarīga kā pārējās. Galu galā arī jūs būsiet daļa no kolēģijas, un mums, protams, ir jāizvērtē kandidāti pamatojoties uz viņu vispārīgajām zināšanām, personīgo apņēmību strādāt Eiropas labā, objektivitāti zināšanām par viņiem pie, uzticā, uzticamajām, eh, uz, uzticētajām kompetencēm un, protams, arī viņu informētību par kopējo komisijas darba kārtību. Jūs jau zinat noteikti noteikumus mūsējos komisāru samata kandidāti. Lūksim nākt klajā ar ievadvārdiem, apmēram 15 minūtes, nevairāk. Un pēc tam 45 jautājumi. Viena, viena minūte jautājumam, divas minūtes atbildēji. Pirmajā raundā, kā jūs zinat, jautājumus uzdos pārstāvi no politiskajām grupām un politiskajām grupām nepiedarošie deputāti. Kā vienmēr lūkšu runātājus ļoti strikti pieturēties pie atvēlētā laika. Viena minūte jautājumam. Tulkojums tiek piedāvāts 23 valodās. Un lūkšu runātājus nerunātu pārāk ātri, lai jūs varētu kvalitatīvi iztulkot. Turklāt gribu jūs informēt, ka šīs debatas tiek uh, translētas arī parlamenta interneta vietnē, tiešsaistē. Pirms dodu vārdu komisāra samata kandidātei, ļaujiet man jums atgādināt, ka mēs, kā komiteja, esam atbildīgi arī par konkurenci un Neskatoties uz to, ka komisijai piedara izpildu pilnvaru šajā jomā, mēs tomēr vēlamies padziļināt sadarbību ar Eiropas komisiju ar mērķi pārliecināties, ka varam atbilstību kontro, kontrolēt konkurences politiku, e, tāpat arī pārbaudīt to, vai tā sadarīga ar tirgus integrācijas un citām tirgus politikām un niansēm. Turklāt e, atbilstības gadījumos Eh, īstenot labu sadarbību arī, piemēram, eh, kaitējumu konstatācijas gadījumos. Sadarbosimies finanšu pakalpojumu jomā, ja jaunās tehnoloģijas var būtiski dot ieguldījumu izaugsmas un nodarbinātības veicināšanā, un, protams, vēlamies, lai Eiropas Savienība būtu konkurētspējīga pasaulē. Jaunajai komisijai turklāt būs arī jārunā par valsts atbalstu banku un banku sektoru, Pagājuši mēnesi par to tika pieņemti dokumenti un īpaši šeit runājam par vienoto banku darbības noregulējumu mehānismu. Tagad došu vārdu Vestagers kundzei, lai viņi nāk lajā ar saviem ievadvārdiem. Marga